Diamo inizio. Cienījamie kolēģi, lūdzu sāksim. Sāksim mūsu lauksamniecības komitejas sēdi, un mums ir ārkārtīgi liels gods šodien mūsu sanāksmē sveikt Zviedrijas lauksaimniecības ministru un pašreizējo padomas priekšsēdētāju Eskilu Erlansonu kungu. Paldies, Eskil, ka jūs esat ieradies pie mums šodien. Paldies, ka mums ir iespējams apmainīties viedokļiem ar jums par Zviedrijas prezidentūras darba programmu. Vēl bez tam pēcpusdienas sēdē mums ir paredzēts tātad pirmkārt Zviedrijas lauksaimniecības ministra uzstāšanās, pēc tam būs diskusijas par runātajiem jautājumiem, un pēc tam Erlansona kungs atbildēs uz mūsu jautājumiem. Doma ir pabeigt šo diskusiju apmaiņu vienas stundas laikā. Eskil vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Man šodien ir ļoti liels prieks šodien būt kopā ar jums, un es vēlētos jūs iepazīstināt ar Zviedrijas prezidentūras prioritātēm lauksaimniecības un zivsaimniecības jomās. Īpaši ir arī tas apstākļus, ka Zviedrijas prezidentūra sakrīt ar jaunievēlētā Eiropas parlamenta sasaukuma sākumu. Tāpēc es, kā lauksaimniecības ministra padomas priekšsēdētājs, Eiropas par, eh, ar lielu interesi uzklausīšu jūsu komitejas teikto. Pats daudzus gadus esmu bijis deputāts Zviedrijas parlamentā, tāpēc ļoti labi pazīstu to sajūtu, kāda ir sasaukuma sākumā. Domu un ideju apmaiņa ar jums būs kā vitaminizēts dzēriens šajā notikumiem bagātajā rudenī. Zviedrijas prezidentūra ir izvirzījusi trīs prioritējamās jomas, kuras visas trīs balstās uz principa lietosim bez izšķērdēšanas. Prioritātes ir sekojošas. Pirmā - ilgtspējīga zivsaimniecība, otrā - uzturs un klimats, un trešā - dzīvnieku labturība un veselīgi dzīvnieki. Savā runā galveno uzmanību vērsīšu uz jūsu komitejas atbildības sfērām un pieminēšu galvenokārt pārtiks nozari, klimata problēmas un globalizāciju. Nākotnē nodrošināt visas pasaules iedzīvotājus ar pārtiku kļūs arvien grūtāk. Vēl jau vairāk tāpēc, ka saskaņā ar ANO pārtiks un lauksaimniecības organizācijas datiem 2050. gadā uz zemeslodes dzīvos 9 miljārdi cilvēku. Dažādās starptautiskās organizācijas spēlēs būtisku lomu pasaules iedzīvotāju paēdināšanā. Šā gada rudenī ANO pārtiks un lauksaimniecības organizācijas konferencē tiks runāts par šiem jautājumiem. Konferences ietvaros paredzēta arī valstu un vadītāju tikšanās par pasaules nodrošināšanu ar pārtiku. Šajā konferencē Eiropas Savienību pārstāvēsim mēs, Zviedrijas prezidentūra. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pasaules iedzīvotājam būtu maize uz galda - šodien, rīt un parīt. Cits globāli risināms jautājums ir saistīts ar klimata izmaiņām. Lauksaimniecībai ir viena no galvenajām lomām klimata izmaiņu apturēšanā, un tai būs jāpiemērojas arī citiem globāliem izaicinājumiem. Šeit domāju, piemēram, ūdens līmeņa un pieejamības izmaiņas un jaunas augu un dzīvnieku saslimšanas. Lauksaimniecības nozara vienlaicīgi ir problēma cēlonis un to risinājums. Īpaši tas attiecās uz ilgtspējīgu enerģiju. Jūli Šā gada jūlijā mēs jau organi organizējām Zviedrijas prezidentūras pirmo lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas par komisijas darba dokumentu lauksaimniecības piemērošanai klimata izmaiņām. Diskusijas mēs turpināsim arī neformālajā ministra padomē Veksjo, kur galvenās tēmas būs lauksaimniecība un klimats. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas lauksaimniecības nozares siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanai. No sirds ceru, ka jūsu komitejas prieksēdis Paulo de Castro kungs radīs laiku atbraukt uz Veksio un piedalīties diskusijās. Klimata jomā mēs Zviedrijā 2009. gada rudenī organizēsim divas konferences. Pirmā būs konference Klimata draudzīgs uzturs Tajā diskutēsim pārtiks rūpniecības un patērētāju lomu klimata izmaiņām. Otrā konference būs stipri zinātniskāka par Eiropas lauku reģionu nozīmi nākotnes sabiedrībā, kas dzīvos citos klimatiskajos apstākļos. Īpaši konferences tēma būs ilgtspējīga bioenerģijas ražošanas nodrošināšana. Francijas prezidentūra jau aizsāka diskusijas par nākotnes lauksaimniecības politiku, un Čehijas prezidentūra tās turpināja. Oktobrī organizētajā lauksaimniecības padomē diskutēsim par kopējo lauksaimniecības politiku nākotnē, galveno uzsvaru liekot uz lauku reģionu attīstību. Šīs diskusijas turpinās neformālajā lauksaimniecības ministra padomē Vekšo aizsākto. Nākotnē nozīmīgs būs arī sarunas Pasaules tirzniecības organizācijā, un Zviedrijas prezidentūra ar ļoti lielu interesi seko līdzi sarunām un Dohas sarunu raudām, kuru mēs vēlamies pabeigt pēc iespējas ātrāk. Varbūt eh, vairāk visiem interesants jautājums ir tas, kā radīt veiksmīgu noteikumu un normatīvu sistēmu, nepadarot nepanesamu administratīvo slogu. Es saprotu, ka ir nepieciešams vienkāršot. Tomēr vieglāk to ir pateikt nekā izpildīt. Es vēlētos uzsvērt, cik būtisks lauksaimniecībā ir strādājošo un pārtiks rūpniecības eh, saslēgums, jo ar to mums ir jānodarbojas vienmēr. Mums ir jādara viss iespējamais, lai konkrēti samazinātu administratīvo slogu. Kā izveidot tādu uzņēmēju darbības vidi, kura darbotos ļoti efektīvi arī ikdienā, un kā to nodrošināt ar vienkāršākiem noteikumiem? Mēs vēlamies šo darbu turpināt arī novembra lauksaimniecības ministru padomē. Komisija tad ir apsolījusi nākt klajā ar vienkāršošanas priekšlikumu, kas balstīsies uz tiem 39 konkrētajiem priekšlikumiem, kurus padome pieņēma maijā notikušajā lauksaimniecības ministru padomē. Es ceru, ka mums būs ļoti veiksmīga sadarbība arī ar jums, jo vienmēr pastāv risks, ka labās idejas noslīgs sarežģītos formulāros un diskusijās par liektiem gurķiem. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs jautājums Zviedrijas prezidentūras laikā būs cīnīties pret ekonomiskās un finansiālās krīzes sekām. Krīze ļoti nopietni ir piemīklējusi visus lauksaimniecības sektors un arī politikas jomas. Tas ir jautājums, pret kuru mums ir jāizturās ar vislielāko nopietnību, īpaši ņemot vērā situāciju piena tirgū. Piena cenas ir kritušās tik strauji, kā to nevarēja paredzēt neviens, pat vēl ne pirms gada. Kaut arī šobrīd mēs redzam pozitīvas izmaiņas, tas joprojām nav pietiekami. Atbildot Eiropas padomas uzdevumam, jūlija beigās komisija sagatavoja piena tirgus analīzi. Es to uzskatu par mūsu prezidentūras prioritējamo jomu. Padomē pēc iespējas ātrāk būtu jāsāk diskutēt par šo ziņojumu. Tas ir ziņojums, kuru Zviedrijas prezidentūra prezentēs padomē nākamajā m, mm, pirmdienā. Jūlijā komisija nāca klajā ar priekšlikumu pagarinātam intervences periodam piena produktiem. Zviedrijas prezidentūra uzskata, ka lēmums šajā jomā būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Šobrīd šim, šim priekšlikumam atbalsts padomē ir ļoti plašs, un tomēr mums ir nepieciešama arī jūsu atbalsts. Es ceru, ka parlaments izskatīs šo jautājumu pēc iespējas ātrāk, un mēs to vēlētos izskatīt pēc tā saucamās pātrinātās metodes. Un tagad par pasākumiem flekt. Tas nozīmē mežsaimniecības normatīvajiem aktiem. Mēs vēlamies redzēt meža pārvaldības un koksnes tirsniecības noteikumu uzlabošanos. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu normatīvu, normatīvajiem priekšlikumiem uzņēmumiem, kuri pārdod koksni un tās izstrādājumus. Šis priekšlikums tika prezentēts pagājušā gada oktobrī un attiec uz visu mežsaimniecības sektoru Eiropā. Izskatīšana padomē bija ilgāka nekā tas iepriekš bija paredzēts, un tomēr mūsu mērķis ir nodrošināt šā, līdz šā gada beigām vienošanos padomē un normatīvu pieņemšanas. Trešā prioritāte - dzīvnieku labturība un veselīgi dzīvnieki. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka dzīvnieku turēšanas nosacījumi ir priekšnoteikums dzīvnieku labturībai, kā arī priekšnoteikums sabiedrības veselībai un patērētāju uzticamībai pārtiks produktiem kā tādiem. Oktobrī organizētajā konferencē mēs šai tēmai veltīsim būtisku uzmanību un ceru, ka šajā konferencē piedalīsies arī Eiropas parlamenta pārstāvi. Es pats organizēšu lenča diskusiju, kurā mēs runāsim par dzīvnieku turēšanas noteikumiem un veselīgiem dzīvniekiem. Šo lenča diskusiju es organizēšu rudenī. Eksistē vairāki ar dzīvnieku turēšanas noteikumiem saistīti noteikumi, e, saistīti priekšlikumi šobrīd padomē. Viens no komisijas priekšlikumiem ir zinātniskos pētījumos izmantoto dzīvnieku aizsardzību. Mēs cieši sadarbosimies ar, par, ar parlamentu, lai mēģinātu vienoties par kopīgiem nosacījumiem un platformu un īstenot tā saucamo koplēmumu procedūru. Mēs visi vēlamies, lai darbs tiktu padarīts jau šā gada rudenī. Mēs uzskatām, ka būtiski ir strādāt arī ar tādiem jautājumiem kā kopienas rīcības plāns dzīvnieku aizsardzībai un labturībai. Runājot par dzīvnieku labturību, Zviedrijas prezidentūra īpaši sekos līdz komisijas paziņojumam par kopienas kopīgo dzīvnieku veselības politiku. Šeit mēs sadarbosimies padomē un sadarbosimies arī ar komisiju par likumdošanas priekšlikumu izstrādi, kur ir paredzēts nodot padomē 2010. gada sākumā. Dzīvnieku veselības politikai ir jātiek atjauninātai, jo šobrīd dzīvnieku veselībai ir jauni draudi, un tas ietekmē arī sabiedrības veselību. Arī šeit mums ir nepieciešams stipri vienkāršot likumdošanas aktus, lai to būtu viegli īstenot dzīvē un lai ražotāji netiktu pakļauti nevajadzīgam administratīvajam slogam. Un tagad no dzīvnieku veselības pārcelsimies uz jautājumiem par pārtiks produktiem. Pārtiks produktu drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem patērētājiem. Arī šeit mums ir jādomā par ražotāju administratīvā sloga samazināšanu un jāizveido labs līdzsvars. Mēs daudz strādāsim pie patērētāju informēšanas kampaņām un mēģināsim panākt likumdošanas aktu pieņemšanu šajā rudenī. Runājot par jauniem pārtiks produktiem, tad mēs turpināsim Čehijas prezidentūras iesākto darbu un mēģināsim panākt vienošanos ar parlamentu otrajā lasējumā. Prezidentūra ir izvirzījusi par mērķi uh, diskusijas padomē, un tas ir komisijas ziņojuma ietvaros par higiēnas likumdošanu. Un savas runas nobeigumā vēlētos pateikt, ka mans mērķis ir uh, redzēt Lisabonas līguma spēkā strāšanos šajā rudenī. Lisabonas līgums nozīmē, ka Eiropas parlamentam būs lielāka teikšana arī lauksaimniecības jomā. Jūs, lauksaimniecības komitejā strādājošie, būsiet ļoti atbildīgi par to, kas notiek lauksaimniecībā Eiropā. Un es tiešām ceru uz dziļu un veiksmīgu sadarbību ar jums! Tas, cienījamie draugi, bija man atskaita par to, ko Zviedrija darīs rudenī. Un tagad būšu interesēta dzirdēt, ko jūs vēlētos man pajautāt, kāda būtu komentāri un ko jūs man ieteiktu kā lauksamniecības padomas priekšsēdim. Paldies! Innanzitutto grazie Eskil per questa tua presentazione. Vispirms paldies Eskil par uh, tavu prezentāciju, kur bija runa par eh, to, ko darīs Zviedrijas prezidentūra. Un runājot par eh, koplēmumu procedūru, eh, mūsu komiteja arī apzinās, cik liela būs tās atbildība. Un arī Pārdomēji būs eh, diskusijas, daži cilvēki grib izteikties. Lūdzu, Deisakungs. Liels paldies priekšsādātāji. Padomis eh, priekšsādātāji, es esmu priecīgs, ka jūsu valstī tagad piekrīt prezidentūra, un vēl jau vairāk tāpēc, ka Eh, man patika jūsu runa, un es gribētu pieminēt dažus punktus tajā, runājot par drošību un par pārtiks produktu kvalitāti. Vai jums ir nodoms uzņemties iniciatīvu, jums kā prezidējušos valsts pārstāvim, lai šie produkti tiktu pilnīgi skaidri identificēti, lai patērētājs zinātu, kas ir tas, ko viņš pērk. Turpinot par pārtikas produktiem, jūs runājāt par piekļuvi pārtiks produktiem šai piekļuvēji jābūt eh, visiem, un eh, Tas attiec arī uz eh, trešās pasaules valstīm, bet te ir dažas problēmas. Ja es paskatos, piemēro, eh, piemēram, situāciju Zimbabvē vai Rietumā Afrikā, mēs zinām, ko tur varēja agrāk nopirkt. Bet šodien tas ir eh, asinskārs diktators, kurš valda šajā zeme. Kā jūs domājat risināt šīs problēmas jūsu prezidentūras laikā? Protams, jūs runājat arī par problēmām vispār pasaulē un arī par situāciju pasaules tirdzniecības organizācijā un ka vajadzētu ieviest kārtību. Eh, jūs runājāt arī par to, ka jāievieš noteikumi tā, lai no tiem neciestu Eiropas lauksaimniecība. Mēs esam pēdējā laikā runājuši par to, ka mūsu standarti ir ļoti augsti un jāpieprasa, lai tos standartus ievērot arī citas valsts, ne tikai Eiropas Savienības valstis. Un te ir runa par veselību, par kvalitāti Un vajag, lai jūs uzsverat uh, šos svarīgos jautājumus, lai uh, tādas pašas prasības būtu arī trešām valstīm, piemēram, tā aizemē un Brazīlijai. Un tā ir, protams, uh, te ir runa par Eiropas lauksaimnieku konkurentspēju. Un es tiešām ceru, ka Zviedrijas prezidentūras laikā varētu noslēgt šo vienošanos, kas mums ļautu sasniegt mūsu mērķus. Jūs arī izteicāties, kā piena cena ir ievērojami kritusies un ka jūs esat pārsteigts par to. T 12. Eh, martā par to jau bija runa un uh, vajadzētu panākt to, lai eh, tā būtu tāda mīksta piezīmēšanās, nevis eh, cieta smaga nolaišanās. Un jau bija paredzēts, ka šī piezemēšanās nebaz nebūs uh, maiga. Uh, Santos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, padoms priekšstādātājs, arī sveicu jūs mūsu vidū šodien, un es vēlu jūsu valstī gūt panākums jūsu prezidentūras laikā. Es esmu pārliecināts, ka jūsu valsts gūs panākums. Iepriekšējās prezidentūras laikā es varēju augstu novērtēt jūsu darbu. Mums ir e, ilgtermiņa un arī īstermiņa izaicinājumi šodien. Īstermiņa izaicinājumi ir šādi, protams, mēs pazīstam, kādas ir problēmas. Piensaimniecības e, nozara ir e, vienā no vissmagākajām krīzēm. Un tas attiec uz daudzu reģionu izdzīvošanas spēju. Vispirms Es novēlu jums uh, veiksmi 7. septembra padomes sanāksmēs. Uh, ko jūs esat nolēmis darīt, lai stimulētu vienošanos ar komisiju? Protams, ir jāatzīst, ka līdz šim pieņemtie pasākumi nav bijuši pietiekoši veiksmīgi. pagarinot eh, siera intervenču, ne tikai siera, ne tikai sviesta intervenču. Tas ir svarīgs uh, signāls, ko jūs esat uh, ļāvis saprast, un tas ir ļoti svarīgi. Un runājot par ilgtermiņa izaicinājumiem, kas patiesībā nemaz nav tik tālu no mūsu laikiem, Mums jau šeit ir bijis diskusija par eh, KLP nākotnē. Es gribētu eh, atgriezties pie vienas no jūsu pirmajām eh, deklarācijām, runām, ko jūs sacījāt kā prezidenta valsts pārstāvs. Jūs acīm redzot bijāt par maksājumu samazināšanu zemniekiem. Mēs zinām, cik lielā mērā šīs budžeta samazinājums eh, KLP ir, eh, ir svarīgs lauksaimniekiem un īpaši cietīs lauksaimnieks dažos reģionos. Ja mēs samazinām budžetu, krīzes laikā, ļoti smagas krīzes laikā, man š, no politiskā viedokļa tas eh, šiet tāds vēstījums, eh, kur, zem kuras nevar, nevēlētos parakstīties. Vai jūs eh, varētu šo jautājumu kaut kā izlīdzināt? Es jums vēlu veiksmi. Nikolsons, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, arī vēlu jums veiksmi šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Un tā ir liela atbildība arī mūsu komitejā. Es vēlu uh, arī ilgspējības panākšanu zivsainiecības komitejā. Es augstu vērtēju to, ka jūs runājat par. Uh, noteikumu vienkāršošanu. Mēs to saucam par birokrātiju. Es ļoti ilgi esmu sekojis eh, šim procesam, ar ko dažādi cilvēki cīnās. Viss saka, mēs, mēs novērsīsim eh, birokrātiju un visu to slogu, uzraugot zemkopību. Taču katreiz, kad ir runa atrisināt šo problēmu, mēs radām vēl vairāk birokrātijas nekā bija iepriekš. Tāpēc es jautāju, kā jūs to panāksiet labāk nekā jebkurš cits, kurš ar to nodarbojas iepriekš? Un lauksaimniekiem ir vienkārši apnicis, ka viņiem neļauj darīt viņu parasto darbu vienkārši audzē savus lopus, un kad cilvēkam nav ne jausmas, kā šīs praktiskās lietas darāmas, ievieš kārtējos noteikums. Un tas mani patiesībā kaitina, jo ir divas atbildes uz, uz šo problēmu. Viena, problēma, viena atbilde šeit Briselē, un, un viss tas, ko mēs esam izdarījuši, ir tāds, ka mēs vienkārši varētu atgriezties atpakaļ un uh, paraudzīties, ko mēs reāli varam darīt. Un tad ir otrā atbilde - cilvēki, kas īsteno šos eh, mūsu pieņemtos noteikumus. Un katrā no 27 dalību valstīm tas tiek darīts atšķirīgi. Tad kā tad jūs panāksiet, eh, ka tas tiks darīts labāk nekā iepriekš? Bet es jums tiešām vēlu veiksmi jūsu darbā. Un vēl viens jautājums, ar kur mēs eh, šodien nodarbojamies. Tas ir par problēmām piensaimniecības nozīmē. Cerams, ka mēs par to runāsim arī Strasbūrā turpmākajās nedēļās. Bet skaidrs, ka te ir jāpieņem ārkārtēji mēri pasākumi. Daudzas saimniecības ir atkarīgas no uh, maksājumiem un daudzas saimniecības no mana vēlēšana apgabala vienkārši nesaprot, kā viņi, kā viņi varētu turpināt. Viņi vienkārši aizies no sava, eh, sava darba. Viņi vairs nenodarbosies ar lauksaimniecību, un viņi arī nevar iedomāties, ka viņi kādreiz atgrieztos pie šī darba. Tātad eh, pēc 2014. Eh, gadā mēs vienkārši atteiksimies no piena kvotām. Vai es varētu uzzināt, ko jūs domājat eh, tā, kvotu vietā darīt, lai, lai problēma tiktu risināta? Un vai jūs esat par to, lai mēs patiesībā paaugstinātu piena kvotas uh, līdz 2014. gadam? Ministra kungs, eh, eh, tā, tā bija tiešām ļoti smaga piedzemēšanās. Un varbūt, ka šajā nozarē ir problēma. Taču mums tomēr jābūt kaut kādam priekšstatam, ko mēs darīsim un ko mēs sacīsim lauksaimniekiem. Vai varbūt jūs varētu atgriezties, izskatīt situāciju un atzīt to, ka, ka tā nav tāda, kā tā bija pirms vairākiem gadiem, un paraudzīties, kā mēs tagad šajā konkrētajā situācijā, šajā mainīgajā tirgus situācijā varam risināt konkrētās problēmas. Paldies! Mārtiņš Hoslings, lūdzu. Jā, arī es vēlu jums veiksmi. Es esmu pārliecināts, ka jums būs jāsaskars ar daudziem izaicinājumiem. Um, ir lauksaimniecības krīze, kas ir visās nozarēs, tā ir ekonomiska krīze, taču īpaši jūtama lauksaimniecībā. Un mēs, Eiropieši, esam lielākā vai mazākā mērā uh, atbildīgi par to, un komisijas atbildes nebūtu nav apmierinošas. Un tāpēc es gribētu zināt, kādi būs tie priekšlikumi lauksaimniecības padomē nākošajā nedēļā. Jūs gribētu zināt, kas notiks. Uh, nu, tagad uh, situācija ir nedaudz nostabilizējusies, taču uh, mēs vēl neesam sasnieguši tādu līmeni, lai garantētu mūsu lauksaimniekiem uh, pieklājīgu izdzīvošanu. Vai jums liekas, ka eksporta kompensācija varētu būt risinājums uz atbildi uz šo krīzi, jo nav šaubu par to, ka pagātnē tika kritizēta attieksme, tika apgalvots, ka ka nekāds labums no tā nebūs, bet tikai, bet tas vēl kaitētu mazāk attīstītajām uh, valstīm. Es gribētu zināt, ko jūs darīsiet šajā jautājumā. Es uh, gribētu arī zināt, kā, kāds ir jūsu ieskats par eh, ģenētiski modificētajiem organismiem. Vai, eh, vai jūs izskatīsiet šo iespēju uh, eksportēt e, šos GMO, lai mēs e, neimportētu kaut ko, kas e, mums nav pieņemams. Varbūt jūs izvirzītu augstākus kritērijus. Un ko jūs domājat par augsnes aizsardzību? Daudzas ekoloģijas organizācijas eh, nodarbojas ar šo jautājumu, vai jūs arī domājat atgriezties pie tā un eh, pārtika visiem? Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tagad būs kļūs vēl svarīgāks nākotnē, un es gribētu zināt, ko lauksaimniecības padomi ir paredzējis darīt. Vai ir paredzēts sekmēt lauksaimniecību? lai nedarītu to, ko mēs darījām uh, pagātnē, ka mēs piegādājām pārtiku nabadzīgākām valstīm. Es gribētu zināt, vai, vai jūs uh, tiešām pie šādu pieju piemērosiet. Paldies. Grazie, Mārtiņ. Madame Jēgla. Paldies, Mārtiņ. Jēglas kundze, lūdzu. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Herr Minister. Liels paldies priekšsēdētāju un eh, ministru kungs. Es esmu ļoti gandarīti par eh, jūsu prezentāciju, taču es gribētu runāt par eh, situāciju pārtiks jomā visā pasaulē. No vienas puses mēs gribam atbalstīt iedzīvotājus attīstības valstīs. Bet no otras puses mēs sakām mūsu lauksaimniekiem, ka viņi ir atbildīgi par šo visas pasaules apgādi ar pārtaki. Kā mēs varam palīdzēt lauksaimniekiem, kuri ražo to produkciju, kas patiesībā ir kvalitatīvi, bet šiem produktiem jābūt pareizē uh, cenai. Pamatlīgumi ir paredzējuši šādu situāciju, ir paredzējuši, ka tā iedzīvotājiem jābūt pieejamai pārtikai, un tai pārtikai par, pār, par šo pārtiku jā, jāsaņem attiecīgi samaksa tās ražotāji. Mums, protams, ir ambiciozs plāns ar daudzām prasībām pret budžetu. Uh, Un patiesībā mūsu atbildība plešas visu pasaules mērogā. Vai jūs cīnīsieties par šo budžetu lauksaimnieku labā? Es gribētu vispirms uh, Mm, lūgt, lai mūsu sadarbība būtu laba. Un, uh, lai mēs arī pieņem direktīvu par zinātnes vajadzībām, izmantojot dzīvnieku aizsardzību. Un, e, Zviedrijas prezidentūra ir paredzējusi šo jautājumu pabeigt. Un Mums, kā eh, parlamentam, arī ir eh, nodoms eh, beigt ar šo jautājumu, un es gribētu jums to atgādinājumu. Liels paldies, ka jūs arī gribat strādāt šajā virzienā. Paldies. Tagad Nikolais Kūkums. Paldies, priekšsēdā, padoms priekšsēdētē. Es uh, ar lielu interesi klausījos jūs runā. Un es arī, tāpat kā citi kolēģi, jums vēlu veiksmi. Man ir divi jautājumi. Mūs sanāks pirmajā daļā. Čehijas lauksaimniecības ministrs runāja par Čehijas prezidentūras centieniem um, atcelt tiešo atbalstu pēc 2013. gada. Uh, es uh, zinu, kāds ir Zviedrijas prezidentūras uh, lēmums par šiem atbalstiem. Es gribētu zināt, kā jūs šo jautājumu tālāk risināsiet, kāds būs dialogs ar dalību valstīm. Un otrais eh, jautājums eh, Šemeta komisārs budžeta komisijā, komitejā uzstājās, un viņš, kā man šķita, eh, izteicās, ka daži kredīti izteicās, ka vajadzētu piešķirt kredītu citām apropriācijām. Es gribētu zināt, vai jūs eh, piekrītat šim priekšlikumam. Paldies. Paldies, Nikolais Kukungs. Priekšsēdētāja kungs, es arī gribu jums no viss sirds pateikties, eh, ministri, arī jums par to, ka jūs eh, atnācāt pie mums un runājāt par Zviedrijas prezidentūras programmu. Vairāki kolēģi ir izteikušies. par uh, atbalsta piešķiršanu, jo grūtības ir ļoti liels, taču tādas ziemeļvalsts kā uh, Zviedrija varētu raudzīties arī, piemēram, uz vidusjūras produktiem, Un es zinu, ka arī tur ir situācija ir grūta. Mēs nedrīkstam aizmirst eh, to faktu, ka uh, olīveļas cena, cena ir samazinājusies par 50%. Tāpēc es lūgtu Zviedrijas prezidentūru Uh, pievērst uzmanību uh, tām kategorijām, lai atbalstītu piensaimniecību un arī citas nozars. Un runājot par uh, Eiropas uh, lauksaimniecības konkurences spēju, tā ir balstīta uz uh, augstiem, augsts kvalitātes produktu un uz lielu produktu pieejamības gamu. Uh, Un runājot par informācijas e, sniegšanu patērētājiem, par marķēšanu, ir ļoti svarīgi, lai patērētāji varētu veikt labi pārdomātu izvēli. Un lai viņi zinātu, kāda ir konkrētā uh, e, produkta kvalitāte. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētā. Es arī gribētu apsveikt Zviedrijas prezidentūru un kā īrijas deputāti, es domāju, ka es varu solīt jums, ka uh, jūs varēsiet uh, ratificēt Lisabonas līgumu, jo es domāju, ka referenduma iznākums būs pozitīvs. Jūs pieminējāt uh, atsevišķas lietas, kā piemēram pārtika visiem. Tas nozīmē to, ka jāsaglabā pārtiks ražošana Eiropā un kā viena no struktūrām varētu būt ģimenes fermas. Jūs runājāt arī par cenām, par piencenām un man ir prieks dzirdēt, ka Jūs esat paredzējuši šīs lietas skatīt arī padome septembrī, jo iepriekšējā tikšanās laikā ar komisāri vakar eh, mēs arī apspriedām piensaimniecības problēmas. Man šķiet, ka visi, kas runāja šeit, uzsvēra to, ka ir nepieciešams rīkoties nekavējoties. Tā tad ir īstermiņa pasākumi nepieciešami, jo patreiz uh, Eiropas valstīs uh, pienražotāji tiešām ir apdraudēti. Daži varbūt izdzīvos līdz pavasarim, bet pēc tām lielākā daļa vienkārši bankrotēs. Tas ir par īstermiņu, bet pastāv arī ilgtermiņš. Un Daudz jau par to runāja, tādēļ es eh, neiedziļināšos, bet vai mums nevajadzētu pārskatīt visu tirgus situāciju un paskatīties, ko mēs varam piedāvāt, lai šādas situācijas neatkārtotos ne vidējā, ne ilgtermiņā. Es saprotu, ka ir atsevišķi faktori, kas nepakļaus mūsu kontrolē, bet tomēr. Tāpat jūs pieminējāt uh, Dohas sarunu raundu secinājums un iepriekšējie runātāji jau teica, ka mums ir jānotrošina, ka jebkuri secinājumi, jebkuri lēmumi uh, nav nekaitē Eiropas Savienības lauksaimniecībai. Vēl jūs pieminējāt dzīvnieku labturību. Šeit es gribētu runāt par dzīvnieku transportēšanu. Tā kā mēs dzīvojam īrijā, mēs daudz tirgojamies ar Spāniju, Franciju un citām valstīm, pārdodot uz šīm valstīm lielops. Mums tas ir īpaši svarīgs jautājums, tādēļ mēs esam nobežījušies par eh, šīm lietām. Tapt jūs savā uzstāšanās norādījāt, ka jūs vienkāršosiet šos noteikumus, lai tos būtu vieglāk ievērot. Tādēļ es gribētu no jums dzirdēt, ko jūs konkrēti ar to domājat. Un visbeidzot, atkārtojot to, ko teica Nikolsona kungs par vienkāršošanu, es arī gribētu zināt, kas tad šoreiz būs citādāk un daudzi vaicāja arī, vai būs kāds progress attiecībā uz augstnes aizsardzības direktīvu. Paldies! Kalinonskī kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties visiem laba vēlējumiem, kas šeit izskanēja jums un Zviedrijas prezidentūrai. Un es domāju, ka jums ir iekritis īpaši smags uzdevums. Bet, ja mēs paskatāmies uz problēmām, kas jārisina nekavējoties, daudz eh, šeit eh, tika runāts par eh, pientirgu, kurš ir, ja tā varētu teikt, aizgājis pa pieskari. Bet es gribētu runāt par vēl vienu sektoru, kas ir svarīgs lauksaimniecībai kopumā. Tas ir graudaugu ražošana, graudaugu audzēšana. Cenas, ko graudaudzētājs saņem tagad, ir par 50-60% zemāks nekā tas bija pagājuši gadu. Mēs tik zemes cenas redzējām tikai vēl pirms 15 gadiem, kamēr ražošanas izmaksas ir vienkārši uh, superaugstas. Kas notiks ar šo nozari? Un domāju, ka šo jautājumu varētu uzdot visas Eiropas Savienības dalība valsts. Problēma Polijā ir tāda, ka mums ir nepieciešama tūlītēja rīcība. Un ir jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai šo graudaugu tirgu eh, stabilizētu graudu, tirgus, graudu tirgu cenas ir tik zemas, ka tas noteikti radīs vēl vienu krīzi. Un tas varētu uh, radīt krīzi arī, piemēram, cūkaļas tirgu. Tas vismaz tā tiecas uz Poliju. Kā jūs redzat šo situāciju? Ko varētu darīt lietas labā? Paldies. Morvei kungs, lūdzu. Uh, like to... Kundze, atvainojos. Paldies. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz dramatisko un traģisko lauksaimnieku situāciju, it īpaši, kad iet runa par um, mazajiem lauksaimniekiem un ģimeņu saimniecībām, it īpaši jaunajās dalībvalstīs un arī manā valstī Ungārijā. Es domāju, ka jūs ļoti labi zinat, ka šie zemnieki, šo jauno dalībvalstu zemnieki, ir skarti vistraģiskāk un tos visvairāk ir skāras šī finansiālā un ekonomiskā krīze. Tādēļ šo valstu zemniekiem ir nepieciešami tūlītēji un efektīvi pasākumi, kas neļautu viņiem uh, pamest vispār lauksaimniecību uh, un ieslīgt nabadzībā un pārdot savas zemes. Protams, mūsu zemnieki jau vēsturiski ir bijuši nelabvēlīgākos apstākļos, tad, kad mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai. Un papildus tām vēl ir šis netaisnīgais darījums, kur rezultātā mūsu zemnieki saņem tikai nelielu daļu no visām Eiropas Savienībā maksātajām subsīdijām, no tā, ko saņem zemnieki vecajās dalībvalstīs. Un mūsu zemniekiem ir jākonkurē ar veco dalībvalstu zemniekiem. Es, protams, negribu teikt, ka mūsu zemnieki un uh, veco dalību valsts zemnieki būtu jāno, jāpretnostata viens otram, ka viņi būtu ienaidnieki. Mūsu ienaidnieki drīzāk ir globālās um, pārstrādes uh, rūpnīcas uh, un lielās um, universāla veikalu ķēdes, kas um, iepērk produkciju par ļoti zemām cenām, kas izvirz milzīgas prasības attiecībā uz lauksaimniecības produktu pirmējo apstrādi, kā rezultātā zemniekiem ir jāiepērk ļoti dārgas eh, iekārtas. Tāpat šogad bija arī ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi, līdz ar to mēs esam milzīgas drāmas priekšā, kad simtiem tūkstošu zemnieku vienkārši bankrotēs šoruden jau. Un nu, vēl kā Papildinošais faktors ir tas, ka ja viņiem nāksies pārdot savu zemi, tad šie simtiem tūkstoši zemnieku no laukiem dosies uz pilsētām. Un tad mēs redzēsim, ministra kungs, situāciju, kad Eiropas Savienības pašā vidū būs tāda situācija, kādu var redzēt trešajās nabadzīgās pasaules valstīs ka cilvēkiem nāksies pilnībā mainīt savu dzīves stilu, viņiem nebūs nekādu iztiks līdzekļu, viņi izies ar nabaga tarbām pilsētu ielās. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai novērstu šo dramatisko situāciju. Visi saka, ka ir pilnīgi bezcerīgi raudzīties uz šo situāciju ar neproporcionālajām subsīdijām, un to nevar atrisināt pirms 2013. gadā. Labi, bet arī tagad kaut kas ir jādara, un gribu vērst jūsu uzmanību uz to, un gribu dzirdēt. Ko mums teikt mūsu zemniekiem un zemniekiem citās jaunajās dalību valstīs? Katrā ziņā manā valstī situācija ir dramatiska. Otrs jautājums jums. Kā eh, cilvēktiesību juriste man ļoti interesē tas, ka tagad ļoti daudz nevalstiskās organizācijas runā par pārtikas suverenitāti, kas ir daudz plašāks jēdziens nekā vienīgi tiesības uz pārtiku. Un es gribētu redzēt, kā šī koncepcija iekļaujas cilvēktiesību kontekstā. Un eh, Citrunātājā norāda arī uz to, ka ir, mums ir tiesības uz labas kvalitātes uzturvielām bagātu pārtiku, lai mums visiem nebūtu jāēd McDonald's produkcija, piemēram. Un papildus tiesībām uz pārtiku ir jābūt vietējo zemnieku tiesībām lemt pašiem, ko viņi grib audzēt, ko viņi grib ražot un kā viņi to grib ražot. Un to es redzu kā fundamentālo cilvēktiesību, ka cilvēks pats var izvēlēties, ko viņš audzē un kā audzē. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt strādāt kopā ar um, ANO pie šī jautājuma. Vēl trešā lieta, ko gribēju pateikt par šo jauno koncepciju - sociālā e, savstarpējā atbilstība. Es domāju, ka šo jēdzienu vajadzētu ieviest plašāk, jo tas nozīmētu to, ka tie zemnieki, kuri rada darba vietas savās saimniecībās, ka viņiem būtu jāsaņem papildus subsīdijas par to, ka viņi uzņemas uh, savu daļu risinot šīs sociālās problēmas un arī finansiālās krīzes uh, situācijā, ka viņi uzņemas atbildību par šo publisko preci, kas ir darba vietas radīšana. Paldies! Garsī Pereskundze lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es pilnībā gribu piekrist manu kolēģu laba vēlējumiem jūsu prezidentūrai, jo īpaši tādēļ, ka ja jūsu prezidentūra būs veiksmīga, tad mums izdosies atrisināt e, šo satraucošo situāciju, kādā patreiz atrodas e, lauksaimniecības nozare. Mēs runājām ar komisāru par problēmām, un mūsu galvenās bažas patreiz ir saistīts ar krīzi piena sektorā. Mēs aicinām uh, izmantot vairāk kopienas līmeņa pasākumus, jo šī ir Eiropas līmeņa krīze. Un kā Eiropas Savienībai mums ir nepieciešami vairāk un jauni pasākumi Eiropas līmenī, jo patreizie pasākumi nav palīdzējuši mums uh, atrast izēju šajā krīzes situācijā, un vai jums ir kāda priekšlikuma šai sakarā? Bez tam es gribētu zināt, Kā prezidentūra ierosina risināt jautājumu ar cenu starpību, kad ir milzīga starpība starp cenu, kas tiek maksāta ražotājam, un to cenu, uh, kāda ir jāmaksā pircējam, kā gala lietotājam veikalā? Es ļoti labi apzinos, ka arī jūs zinat, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz dažādu zemnieku kategoriju, bet es gribētu teikt, ka daudzas lietas ir ļoti svarīgas vispār lau, Eiropas lauksaimniecības izdzīvošanai. Un, ja runājam par Eiropas saimnības nelabvēlīgiem reģioniem, tad šeit it īpaši svarīgi ir īpaši pasākumi. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribu atbalstīt Niklsonu kungu teikto par regulāciju un deregulāciju. Es gribētu pieminēt vēl pāris lietas - klimata izmaiņas, dzīvnieku veselība, eh, ģenētiski modificētie organismi. Par klimata izmaiņām lūdzu nostāsimies ar kājām uz zemes. Eh, nevajag skatīt, nevajag ļauties uh, tai propagandai, ko redzam no amerikāņu filmām. Labāk paskatīsimies, ko saka zinātnieki. Man ir 60 gadi, un pirmo reizi savā mūžā pagājušā ziemā es mērīju sniegu austrum Anglijā. Un man saka, ka ir iestājusies globālā sasilšana, bet mums bija dziļš sniegs. Tāpat es gribētu teikt, ka mums uh, vajadzētu atcerēties, ka, piemēram, CO2 ir. Mm, viela, kas ir nepieciešama mūsu izdzīvošanai. Jo ja CO2 līmenis būtiski samazināsies, līdz ar to mēs nevarēsim izaudzēt um, labību. Tālāk par dzīvnieku labturību un veselību. Es ceru, ka jūs paskatīsieties uz to darbu, ko dalībvalsts, dalībvalstīs zinātnieki ir izdarījuši attiecībā uz dažādām dzīvnieku slimībām. Es gribētu atgādināt, kas notika apvienotajā karalistē, kad izplatījās mucu un nagu sērga. 77. 78. gadā uh, bija nopietna epidēmija, un mēs iemācījāmies, ko darīt. Bija komisijas ziņojums, kurā bija teikts, ka viss ir jānošauj un jāprok, jānošauj un jāprok, visi dzīvnieki. 2001. gadā arī bija epidēmija epidēmija, un tad Eiropas Savienība bija atbildīga par to. Viņa atkal teica, nošaut un sadedzināt, nošaut un sadedzināt. Un kas notika? Vīrus, tātad šīs um, slimība izplatījās no dūmiem, kad dzīvnieki tika sadedzināti. Tā kā lūdzu, darīsim to, ko ir ieteikuši mūsu pašu zinātnieki tālāk par biodagvielu. Es biju tik muļķīgs, ka. Kā es pieteicos kopā ar 67 citiem lauksaimniekiem uz Eiropas Savienības dotāciju. Bet iznāca tā, ka, lai izaudzētu šos, šīs energokultūras, man vajadzēja ieguldīt daudz vairāk nekā. Um, e, energoresursu, ko es iegūstu sadedzinot šo energokultūru, tā varētu teikt. Tālāk, Eiropas Savienībā uh, ir ļoti sarežģīti gan audzēt, gan izmantot GMO. Tāpat arvien grūtāk ir pielietot pesticīdus, tajā pat laikā jūs aicinat pabarot pasauli. Nu, tad nevajag darīt vienu un runāt otru. Paldies! Halkens kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties arī tev, Eskilu, Tu esi padomas priekšsēdētājs, lai tev veicas. Es esmu Dānieta, sēžu šeit, un patiesībā mums ir cits skatījums un attieksme uz tā sauco lauksaimniecību sektoru, ko mēs saucam par lauksaimniecību, kas nav nekas cits kā tikai naudas mašīna. Mēs neatrisināsim krīzi un mēs neradīsim jaunu naudu un darba vietas. Katrā ziņā mēs esam nonākuši grūtību priekšā, un es uzskatu, ka padomē ir daudz kas darāms. Un tomēr zaļo grupā mēs esam viensprātis, un es arī ceru, ka tu man varēsi uz to atbildēt. Proti zaļo grupa Mēs eh, neesam saņēmuši atbildus to, kas, manuprāt, ir visbūtiskākais drauds Eiropas lauksaimniecībai, proti renacionalizācija. Mums nav skaidrs, kas notiek ar budžetiem. Piemēram, jaunajās dalību valstīs, ja mēs viņām dosim tikpat daudz, cik vecajām, tad nekas lauksaimniecības politikas budžetā vairāk neatliks. Mēs vienkārši to nevaram izpildīt. Un ja mēs to neizpildam, tad būs tā saucamie dalību valsts subsidiāri, subsid, dalību valstu subsīdiju režīmu. Piemēram, Dānijas lauksaimniecības ministrs ir pateicis nē, un es tiešām ceru, un arī zaļo grupa parlamentā cer, ka jūs spēsiet pretoties kārdinājumam. Un arī teiksiet nē. Es zinu, ka komisijā visi komisijas kolēģijas locekļi ir pret, bet es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu runāt par optimistiskiem risinājumiem. Tātad es domāju, ka šeit mums vajadzētu ievērot zināmu distanci, paskatīties no citiem skatu punktiem un nedomāju, ka vajadzētu renacionalizēt visu lauksaimniecības politiku Eiropā. Bet paldies! Es novēlu tev veiksmīgu darbību un vēlos dzirdēt atbildu savu jautājumu. Latenfeller. Latenfeller, kungs, lūdzu. Latenfeller, it's for you. <laughs> lūdzu, vārds jums. Latenfelder kungs. Köszönöm, miniszter úr. Szeretném uh, az Ukrajnával foly... Prieksēdētāja kungs, cienījamais ministra kungs. Es vēlētos uzmanību vērst uz tām sarunām, kuras šobrīd notiek padomē, kurās runa iet par sadarbību lauksaimniecības jomā ar Ukrainu. Mēs zinām, ka Eiropas lauksaimniecības jomā ir tādas saimniecības, kuras eh, pārceļ visu savu darbību uz Ukla Ukrainu, iepērk tur milzīgus apgabalus un pārceļ visu ražošanu uz turieni. Mans jautājums, vai Eiropas Savienība domā atrunāt noteikumus ar Ukrainu un vai tiks panākts eh, līgums ar Ukrainu, kādā veidā tiks atrunāt lauksaimniecības produktu tirsniecības tep Eiropas Savienību un Ukrainu. Ukrainā ir noteikumu kopums, kas pilnībā atšķirās no Eiropas Savienībā spēkā esošā, un būtu ārkārtīgi patīkami, ja, piemēram, graudaugu jomā arī Ukrainā būtu zinām tādas pašas normatīvas, kāda ir Eiropas Savienībā. Piemēram, graudaugu ražošana Ukrainā ir divreiz lētāka nekā Eiropas Savienībā, bet uh, tas pats attiecās arī uz mēslojumu un energo izmaksām. Līdz ar to eksports no Ukrainas, eh, Ukrainas ražotājiem ir ļoti izdevīgs. Tas pats attiecās arī uz eh, lopu turēšanu. Piemēram, Ukrainā nav tik spēcīgi un strikti vidas nosacījumi un dzīvnieku labturības noteikumi, kādi tie ir Eiropas Savienībā. Daudzas Eiropas Savienības dalību valstis, tajā skaitā, arī Ukra tajā skaitā arī Ungārija, mums ir robeža ar Ukrainu. Un šobrīd Ukraina ir brīvā tirzniecības līguma dalību valsts ar Eiropas Savienību, un šā iemesla dēļ mums vajadzētu raudzīties, lai dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumi būtu tādi paši Ukrainā kā Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā mēs novērosim milzīgu lauksaimniecības produktu ražošanas pārceļšanos uz Ukrainu, un pie tam to tur var izdarīt daudz lētāk. Cirkulinska kungs, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Jā marcu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął opinię. Šā gada martā, saka nākamais runātājs, Eiropas parlaments pieņēma atzinumu par brīvu pārtiks produktu izdalīšanu nabadzīgākajiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. 43 miljoni Eiropas iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības robežas, un e, šim atzinumam bija jābūt sava veida sarkanās gaismas signālam padomai, lai padomu uzsākt kaut ko darīt, lai izmainītu gan likumdošanu, gan arī šo cilvēku dzīves apstākļus. Taču Čehijas prezidentūra nedarīja neko. Tagad ir Zviedrijas prezidentūras laiks, un mans jautājums jums, vai jūs ko darīsiet? Īpaši tāpēc, ka, kā mēs zinām, Eiropas Savienībā ir lauksaimniecības produktu ražošanas pārpalīkums. Kā tas ir iespējams, ka tik daudz desmit miljonu cilvēku bagātākajā pasaules kontinentā dzīvo zem nabadzības robežas? Nākamais jautājums - tirgus atvēršanas procedūras. Mēs esam atrunājuši um, dažādas procedūras ar Pasaules tirniecības organizāciju, un kā jūs domājat to savietot kopā ar konkurētspēju fermeru starpā un lauksaimnieku starpā Eiropā? Vai jūs lauksaimniekiem maksāsiet lielākas subsīdijas? Pretējā gadījumā es neredzu izēju no šīs situācijas. Pretējā gadījumā fermeri bankrotēs. Un tad lauksaimnieki rīcībā notiks eh, saimniecība apvienošanās, un mēs iegūsim mega saimniecības, kuras būs hiperlielas. Kā jūs domājat saglabāt tos Eiropas principus, kur ir veidojušies gadu desmitu gaitā un par kuriem mēs esam tik lepni? Paldies! Jā, dank, Paldies, saka nākamais runātājs. Paldies cienījamajam Erlansen kungam. Arī es vēlētos jums novēlēt veiksmi jūsu grūtajā darbā. Es ar ļoti lielu interesi klausējos jūsu ievadrunā, un man ir jums liela uzticība, taču man ir trīs jautājumi. Vispirms, es eh, ļoti lielā mērā nozīmē, novērtēju to, ka jūs vēlaties izvairīties no lielāka administratīvā sloga, tātad samazināt birokrātiju. Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgi tieši tā rīkoties, un mums ir ārkārtīgi svarīgi, ko iedzīvotāji par mums domā. Tagad konkrēts papildu jautājums šim pirmajam jautājumam. Tas būs saistīts ar manām personīgajām bažām. Vai jūs uzskatiet, ka augsnes aizsardzības jautājumiem būtu jātiek risinātiem Eiropas līmenī? Vai arī, Eiro, vai arī Zviedrijas prezidentūra uzskata, ka šim jautājumam jātiek risinātam dalību valstu līmenī? Risks tiešā veidā pastāv, ka uh, birokratizācija uh, augsnes aizsardzības noteikumiem dalību valstu līmenī būs lielāka nekā varbūt Eiropas. Vēl bez tam jūs savā ievadrunā pieminējāt lauksaimniecības ietekmi uz klimata izmaiņām. Jūs minējāt, ka klimata izmaiņas uh, no lauksaimniecības produkcijas puses varētu tikt izmainīts pozitīvi. Tā tad eh, ir cilvēki, kur lauksaimniecību uzskata par negatīvu, negatīvo momentu klimata izmaiņās. Es personīgi uzskatu, ka lauksaimniecība netiek pietiekami novēr, novērtēta, piemēram, atjaunīgo energoresursu jomā, kur Eiropas Savienībā ir prioritējama, Uzskatu, ka vajadzētu atbalstīt tos lauksaimniekus, kuri investē tādu kultūru ražošanā, kuras samazina klimata izmaiņas. Trešais. Visi šeit ir runājuši par piena krīzi. Mēs jau priekšpusdienas sēdē dzirdējām par piena krīzi un darba kārtības pēdējais jautājums vakar bija jautājums par gaļas sektoru. Arī gaļas sektorā ir krīze, bet to tik daudz mēs neminējām. Gaļas sektorā ir pievienotās vērtības krīze, atmaksāšanās krīze. Jūs savā runā pieminējāt dzīvnieku labturību un dzīvnieku, no, dzīvnieku turēšanas noteikumus. Jūs runājāt par programmu. Mans jautājums. Kā jūs vēlaties nodrošināt to, lai dzīvnieku turēšanas un labturības nosacījumi nekļūt par vēl vienu administratīvo slogu un papildus nastu lauksaimniekiem. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, un ja mēs ieviesīsim noteikums un normas vienā vietā, teiksim, Eiropas iekšējā tirgu, tad mēs vairāk nebūsim konkrēt spējīgi pasaules tirgu. Paldies! Mato Hadrober. Paldies, saka priekšsēžu gungs Matio Rober, un pēc tam mēs esam pabeiguši visu runātāju sarakstu. Paldies, es saku nākamais runātājs. Paldies Erlansona kungam. Pēdējo dienu laikā šajā komitejā mēs esam daudz pieminējuši Pasaules tirzniecības organizāciju, un šobrīd liekas, ka nekas nevar tikt atrisināts bez šās organizācijas klātbūtnes. Arī jūs pieminējāt savā runā Pasaules tirzniecības organizāciju Dohas sarunu raudu. Tātad sarunas. Šīs sarunas galvenokārt attiecās uz banānu audzētājiem. Par tiem neviens šobrīd vēl nav runājis, bet patiesībā Dohas sarunu rauns nenāk par labu banānu audzētājiem. Runa iet par sava veida banānu karu. Tiek samazināti muitas ievešanas izdevumi, ir ārkārtīgi uh, specifiski laika termiņi. Mans jautājums jums, ko jūs uzskatiet un ko jūs domājat par šo banānu kāru? Kāda ir Zviedrijas prezidentūras nostāja? Es saprotu, ka jums būs daudz darāmā šā pusgada laikā, kad Zviedrija ir prezidentūra. Mēs dzirdējām komisārs runu vakar, lauksaimniecības komisārs runu vakar, un es ceru, ka jūs ar komisiju cieši sadarbosieties. Es zinu, ka viens no izaicinājumiem jums ir tāds, ka mums vajadzētu nodrošināt banānu ražotājiem tādas pašas noteikumus, kāda ir visiem. Jā, saka priekšsēžkungs. Erlansona kungs, jums ir tik daudz jautājumu, tik daudz komēta, komentāru, un tagad vārds jums, un vēlreiz es jūs apsveicu ar jūsu prezidentu. Paldies, paldies Paulo kungam, un es pateicos pilnīgi visiem, kur man uzdeva jautājumus. Es ļoti augstu novērtēju gan jūsu pamudinājums, gan slavinošos vārdus, gan, protams, arī jautājumus un komentārus. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un komentētu tos jautājumus, uz kuriem atbildēt varbūt nav tik viegli. Vairāk jautājumi liks man pie tiem kavēties mazliet ilgāku laiku sprīdi, taču būs arī tādi, uz kuriem atbildēšu īsi un lakoniski, jo, kā jau mēs dzirdējām, mums ir atvēlēta diskusijām stunda, bet nu jau ir stunda un 15. Sākšu ar tirgus jautājumiem. Viens komentārs, varbūt komentārs balstīsies uz analīzi un konstatējumiem. Mana vissvarīgākais ir tas, lai patērētājs netiktu maldināts. Nekādā gadījumā. Piemēram, ja patērētājs nopērk kādu produktu vai preci, viņš nedrīkst tikt maldināts par tās izcelsmi. Nākamais mums ir jāatgādina vēlreiz un vēlreiz gan pašiem sev, gan arī patērētājiem, tas, ka Eiropas Savienībā ir noteikumi izcelsmes, pārtiks produktu izcelsmes marķējumam. Ir tā saucamie, pie, piemēram, ko nozīmē svaigi augļi un dārzeņi. Tas ir atrunāts. Vēl bez tam vajadzētu atgādināt vienam otram arī to, ka ļoti daudz pārtiks produktu šobrīd ir tāds sajaukums. Ir izēvielas un pārtiks produkti ir to sajaukums. Tas nozīmē, ka izcelsmes jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Lauksaimniecības padomē ir pilnīgi skaidrs, ka dažādām valstīm viedoklis par to, ko nozīmē pārtiks produkta izcelsme ir stipri atšķirīgs. Līdz ar to, lai vispār sāktu diskutēt par šo jautājumu, mums ir jābūt vienotam spēles laukumam un, un definīcijai. Nākamais - marķējums. Tas ciešā veidā ir saistīts ar tā saucamajiem analogai, piemēram, analogie sieri. Es uzskatu, ka šajā jomā ir nepieciešama pilnīgi jauna likumdošana. Tomēr vēlētos pamudināt ražotājus marķēt sieru ar to, kas sierā ir. Es uzskatu, ka vislabākais ir brīvprātīgs marķējums, jo tādējādi mēs samazinātu administratīvo slogu, kuru mēs, politiķi, tik ļoti vēlamies. Tātad mums, kā politiķiem, vajadzētu veicināt ražotāju brīvprātīgumu, lai patērētājs vienmēr zinātu, ko satur konkrēts produkts. Un tagad pārcelsimies pie jautājuma, kas mani personīgi ļoti interesē, un tas ir jautājums par to, kā pabarot visu pasauli. Tātad pārtiku visiem, visā, visiem uz zemeslodes. Runājot par apvienotajām nācijām un to lauksaimniecības un pārtikas organizāciju, visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams papildus investēt lauksaimniecībā, lai pasauli ražotu vairāk pārtikas. Un eh, patiesībā man ir bijis mazliet citāds viedoklis nekā viņiem, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka diskusijas atkal ir sākušās. Esmu pamanījis, ka ir vairākas valstis, kuras izmaina savu finansiālo atbalstu trešajām valstīm saskaņā ar apvienoto nāciju normām un ieteikumiem. Vēl bez tam būtu vērts pieminēt, ka ir nepieciešams veicināt tirniecību starp dažādiem reģioniem, lai nodrošinātu pārtiku visiem visā pasaulē. Pāris personīgas dabas piezīmes lai visi būtu pāēduši, tad cilvēkiem ir jābūt nepieciešamai aug, lauksaimnieciski auglīgai zemēji. Arī sievietēm ir jābūt līdzdalībām lauksaimniecībā, un tas attiecās uz pilnīgi visām valstīm pasaulē. Tātad lauksaimniecība šeit jau saslēdzās kopā ar dzimumu līdztiesību. Kredīti iespējas pasaulē kā nabadzīgais, iespējams, nākotnē zemnieks, kādas viņam ir iespējas aizņemties naudu, lai nopirktu sēklu, lai nopirktu sē, labu sēklu. Un tad, ja viņam būs šāda iespēja aizņemties, tad viņš varēs pabarot savu ģimeni un varbūt pārpalikumu pārdot. Tas jau ir jau atkal tirgus jautājums. Tagad esam nonākuši līdz Pasaules tirsniecības organizācijai. Un šeit varētu pieminēt tikai to, ka pateicoties tam, ka Eiropas Savienība jau kopš 90. gadu sākuma pagājušajā tūkstošgadē ir sākus reformēt kopīgo lauksaimniecības, produ, lauksaimniecības tirgu, šobrīd mums ir samērā veiksmīga situācija. Pie tam komisija saņēma sarunu vešanas mandātu no padomes Un pēc manām personīgajām domām komisija ir ļoti veiksmīgi startējusi kā saruna partneris Pasaules tirsniecības organizācijā. Vēl bez tam, un tas arī būs mans personīgais viedoklis, uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Dohas saruna rauns tiku pabeigts Tieši tagad, kad visa pasaule atrodas dziļā ekonomiskajā un finanšu krīzē, Londonā pavisam nesen G20 galotņu tikšanās laikā tika konstatēts, ka Doha saruna raunda pabeigšana veicinātu gan pasaules tirsniecības uzplaukumu, gan arī pasaules ekonomikas atzimšanu. Un 540 e, miljārdi amerikāņu dolāru gadā, vai pat iespējams vairāk, un Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ja mēs šo summu sadalītu Tas nozīmē, ka būtu apmēram 165 eiro uz maisaimniecību gadā. Un, protams, tas ir ļoti daudz naudas, ja mēs skatāmies no patreizējās finanšu krīzes acīm. Tagad pavisam ātri pārcelsimies uz jautājumiem par finanšu, par atvainojos administratīvā sloga atvieglošanu. Es varu jums garantēt, ka pilnīgi visi mani pārējie ministra kolēģi padomē uzskata, ka šis vienkāršošanas darbs ir viens no svarīgākajiem. Kā es redzu pēc jūsu jautājumiem, arī jūs uzskatiet, ka administratīvā sloga atvieglošana ir būtisks. Mēs padomē daudz esam runājuši un dažādas aktualitātes pakāpē par to, ka uzņēmējam, zemniekam, uh, ikdienas ir jāsaprot, ka politiķi pieņemtie lēmumi atvieglo viņa dzīvi. Līdz ar to mūsu pieņemtajiem lēmumiem ir ievērojami jāatvieglo zemnieka dzīve ikdienā. Lai mēs to panāktu, mums, politiķiem, mums ir jāparāda gan griba, un es domāju, ka griba ir, bet mums ir jāparāda arī vēlme pieņemt šādus lēmumus. Pēc tam mums ir jāturās no tādu likumu pieņemšanas, kur tikai palielinātu administratīvo slogu, jo jāsaka, ka politiķiem šāda tendence eksistē. Tajā skaitā arī man. Konkrēti. Es jau savā ievadrunā pieminēju, ka eksistē priekšlikumi 39 dažādiem vienkāršošanas pasākumiem, kurus padomu iesniedz komisijai. To jau teicu savā ievada sarunā, un tas notika šā gada aprīlī vai, ja pareizi atceros, maijā. Komisijai šobrīd ir jāatdod atpakaļ ar komentāriem šie 39 priekšlikumi, un tas notiks šā gada novembrī. Pēc tam vēlētos pavisam īsi runāt par kopīgo lauksaimniecības politiku un par tās nākotni. Un, protams, šādā aspektā nevaram izvairīties no runām par pienu un piena krīzi. Var pavisam mierīgi konstatēt, ka kopīgās lauksaimniecības politikas nākotnes jautājums tika uzsāks diskutēt Francijas prezidentūras laikā, turpinājās Čehijas prezidentūras laikā, un mēs, Zviedrijas prezidentūra, vēlamies organizēt tā saucamās organizējošās debates oktobra padomas laikā. Īpaš, īpaša, vērt, īpaša uzsvars tik liks uz lauksaimniecības teritoriju attīstību, kā tas ietekmē klimatu, kā tas ietekmē energo ilgtspējību un, protams, kā lauka attīstība ietekmē piena krīzi. Mēs, Zviedrijas prezidentūra, ceram, ka šīs diskusijas, tātad diskusijas, kuras aizsāka Francija, turpināja Čehija un turpināsim mēs, ceram, ka šīs diskusijas tiks iekļautas komisijas priekšlikumā. Komisija šo priekšlikumu ir apsolījusi sagatavot nākamā gada laikā. Tādējādi vēlos pateikt visiem, ka es iestājos pavisam stingri par kopīgu lauksaimniecības politiku Eiropai. Par to vispār nav diskusiju. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropai ir kopīga lauksaimniecības politika, līdz ar to tie deputāti, kuri ir uzdevuši jautājumus par to jā vai nē, tad eh, atbildi ir viennozīmīga. Neiet runa par renacionalizāciju. Nē, Runājot par budžetu, vēlētos eh, pateikt, ka patreiz padomē ir eh, ļoti liels atbalsts vairākums padomes locekļu ir gatavi patreizējā budžeta ietvaros ar dažādiem pasākumiem atbalstīt Eiropas piena sektoru. Mēs padomē strādāsim pie tā, lai pilnīgi visi aspekti šajā jautājumā tiktu izskatīti dziļi un sīki, lai ik vienas dalību valsts ieguldījums būtu pamatots, izanalizēts un lai no tā iegūtu visi. Zviedrijas prezidentūra. Es personīgi vēlos jums pateikt skaidri, lai nevienam nebūtu nekādu šaubu. Vēlos pateikt to, ka es ticu un es aizstāvu Eiropas kopīgo lauksaimniecības politiku un galvenokārt Eiropas lauksaimniekus. Ikvienu individuāli. Eiropai, Eiropā atvēlētais budžets lauksaimniecībā pēc manām domām ir pilnīgi pietiekams, lai mēs varētu pieņemt tādus pasākumus, kuri ir nepieciešami, varbūt smagi, bet nepieciešami, bet ņemot vērā situāciju piena tirgū, tas ir jādara. Ilglaicīgākā laika periodā ir skaidrs, ka Zviedrija iestāsies par budžeta izskatīšanu un varbūt kopīgās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu tikai pēc tam, kad komisija nākošajā gadā būs sagatavojusi savu piena tirgus pārskatīšanas ziņojumu. Patreiz mums ir jācīnās ar krīzi, jācīnās neatliekami un tūlīt, un mums ir tāds budžets, kāds tas ir, un tie pasāk, tas pasākumu kopums, kāds ir pie, pieejams. Šeit vēlētos ievīt arī tos pasākums, kuri jau tikuši īstenot, īstenot veiksmīgi, un arī tos pasākums, kuri šobrīd atrodas uz padomas galda un vēl ir jāapstiprina. Šo pasākumu kopumā ir piemēram pasākumi eksporta atbalstam. Ir šāds priekšlikums, ir arī tāds lēmums, un man tas ir jāpieņem, bet man tas nepatīk. Man nepatīk eksporta atbalsti. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas eh, nogalina iespēju nabadzīgo valstu lauksaimniekiem konkurēt. Viņiem vairs nav iespējas ražot pārtiks produktus, viņiem nav iespējas izveidot savu lauksaimniecības labklājību un pašiem savu ekonomiku. Komisija, kā jūs ļoti labi ziniet, ir nākus klajā ar priekšlikumu tam, ka ir nepieciešams pagarināt intervencijas. oktobrī paredzētajā lauksaimniecības ministru padomē mēs pieņemsim lēmumu. Lēmums jau ir stājies spēkā, bet ministri to vēl nav oficiāli pieņēmuši. Nākamais komisijas ideja par tiešajiem maksājumiem tiks eh, pieņemta jau 16. oktobrī. Visi konkrētie pasākumi šajā sektorā ir vērsti uz to, lai atrisinātu sektoriālās milzu problēmas. Par to viens prāts ir visi. Vienlaicīgi vēlētos uzsvērt, ka komisija ļoti skaidri ir uzsvērusi savu vēlmi pamudināt visu dalību valstu konkurenci uzraugošās iestādes izskatīt to, kā krītošās piena cenas ietekmē konkurenci. Tātad piena cenas ražotājiem ir kritušās dramatiski, bet patērētājs no tā nav redzējis neko. Piemēram, Zviedrijā piena iepirkuma cena ir kritusies par 39%, kamēr patērētājam šī cena ir samazinājusies par 2%. Tātad valsts konkurences birojām ir jāskatās, kā tas ir iespējams. Jo, manuprāt, loģiski tas nav, un kaut kur būtu nepieciešams rast instrumentus, lai to atrisinātu. Vairāk no deputātiem uzdeva jautājumu par kvotām. Par kvotu sistēmu Eiropas Savienībā, par lēmumu pieņemšanu, par to, kas nolēma par kvotām, kā no tām tikt vaļā un kā tās izmainīt. Var tikai atsaukties uz Eiropas padomas pieņemto lēmumu. Lēmums tika pieņemts eh, Jāņu naktī, Un lēmums bija tāds, ka vienošanās par veselības kontrolēm, kādas tās ir bijušas iepriekš, paliek spēkā arī šobrīd. Mani tas priecē, jo visi mēs zinām, ka kvotas eksistē. Un neskatoties uz to, neskatoties uz to, mums ir ļoti spēcīgi krītošas cenas ražotājiem, tad priekš kam mums kvotas? Priekš kam? Tas nav palīdzējis Eiropas piena govs turētājam nekādā veidā. Man likās, ka samitos mūsu valstu un valdību vadītāji vēlējās uh, saglabāt šo veselības kontroli. Eksistē dažādi līmeņi un kategorijas tam atbalstam, ko saņem Eiropas lauksaimnieki. Šie dažādie līmeņi jeb kategorijas ir atrunāti tajos pielikumos, kuru katra dalība valsts saņēma un atrunāja iestājoties Eiropas Savienībā pēc 2013. gada, un tas ir mans personīgs viedoklis, ir tāds, ka šiem atbalstiem ir jātiek izlīdzinātiem. Tādējādi mēs iegūsim līdzsvaru un mēs iegūsim vienlīdzību. Tie ir tā saucamie tiešie maksājumi. Es personīgi uzskatu, ka mums nevar pastāvēt Eiropā divas sistēmas, jo savienība taču ir viena. Nākamais uz ģenētiski modificēto pārtiku. Problēma pastāv. Jautājums ir ļoti sarežģīts, kompleks un nepavisam neviegli atbilst, atbildāms. Tas ir izraisījis ļoti plašas disku, diskusijas ļoti daudzās, lai pat neteikt it visās Eiropas Savienības institūcijās, bet tas ir izraisījis diskusijas arī ar Eiropas Savienības tirzniecības partneriem. Vēlētos šeit nošķirt jautājumu par ģenētiski modificētās pārtikas audzēšanu, jeb orga, ģenētiski modificēto organismu audzēšanu un par ģenētiski modificēto pārtiku. Divas atšķirīgas lietas. Vispirms audzēšana. Par to es, kā lauksaimniecības ministrs, neesmu atbildīgs. Par to ir atbildīgs vides ministrs. Bet toties jautājums par ģenētiski modificēto pārtiku un ģenētiski modificētiem organismiem lopu barībā un cilvēkiem lietojamā pārtikā, tā ir mana kompetence. Varētu tikai vēl pateikt, ka mēs Zviedrijas uh, prezidentūras laikā par to diskutēsim, bet vides ministri jau ir vienojušies par to, ka principi, kuri tiek piemēroti Eiropas likumdošanā ģenētiski modificēto organismu audzēšanā, ir tāda, kāda tā ir. Un man vismaz ir zināms, ka ģenētiski modificēto organismu audzēšanai Eiropas Savienībā ir visstriktākie noteikumi pasaulē. Tātad principi eksistē, bet problēmas vēl joprojām ir. Viena no problēmām ir tā, kā šo likumdošanu realizēt dzīvē, likumi eksistē, bet vai tie reāli darbojās? Es personīgi uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs balstītos uz zinātniski pierādītiem datiem, pieņemot jau kādu lēmumu šajā jomā. Komisija ir apņēmusies pārskatīt pilnīgi visus aspektus ģenētiski modificētajā pārtikā un ir apsolījusi iesniegt padomē ziņojumu kaut kad 7. septembrī konkrēti, tātad eh, nākamajā pirmdienā komisija izstrādās ziņojumu par ģenētiski modificēto pārtiku. Esmu pārliecināts, ka diskusijas pēc tam būs ļoti karstas un dziļas, jo mēs visi zinām, ka viedokļi ir dažādi. Un eh, komisija ar gala lēmumu klajā nenāks, to pieņemsim mēs un es tiešām ceru, ka gala beigās mums izdosies vienoties, jo mums ir jāvienojas par ģenētiski modificētajiem organismiem. Un visbeidzot, tāds nedaudz savādāks jautājums, un kā jau es teicu, tas būs visbeidzot - olīveļa. Es eh, zinu, kāda ir situācija, man par to ir ticis stāstīts jo zinu, ka komisija sniedz finansiālu atbalstu olīveļas audzētājiem un privātiem ražotājiem, un es uzskatu, ka tas varētu stabilizēt olīveļas tirgu. Tas pats attiecās uz situāciju ar graudaugiem. Kā mēs zinām, tirgus cenas graudaugiem svārstās un oscilē, Komisija ir vēlējusies stabilizēt šo tirgu, bet tā ir komisija, kas atbild par šo jautājumu, nevis padome. Dzīvnieku pārvadājumi, lopu transports. Šobrīd padome nogaida, jo komisija ir apsolījusi sagatavot ziņojumu un to iesniegt izskatīšanai padomēm bet es nezinu, kāds ir laika termiņš, kad ir nolikts datums komisijai šo ziņojumu sagatavot. Es zinu, ka komisija aktīvi pie tā strādā. Ja komisija ar šo, ziņo, šo ziņojumu izstrādās Zviedrijas prezidentūras laikā, tad, protams, mēs nekavējoties sāksim pie tās darbu. Bet tā kā mēs vēl neesam redzējuši šo, šo ziņojumu, tad diez vai mēs Zviedrijas prezidentūras laikā varēsim pabeigt darbu pie dzīvnieku transportiem. Nākamais eh, - atbalsts nabadzīgajiem. Šeit tika pieminēts pārtikas produktu izsniegšana nabadzīgākajiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Kā mēs zinām, eh, patiesībā padomi šo jautājumu diskutējusi nav. Ja komisija iesniegs pārskatītu priekšlikumu, tad prezidentūra, proti Zviedri, proti mēs, izskatīsim visus jautājumus, uzklausīsim dalību valstu viedokli un pieņemsim lēmumu, bet patreiz jautājums ir iestrēdzis strupceļā. Ukraina Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tirzniecība veicina labklājības veidošanos. Es nāku no valsts, kura ļoti lielā mērā tirgojās ar davisiem. Un Zviedrijā pirms e, nedaudz gadiem, teiksim, 150 bija milzīga nabadzība, un mēs neilgā laikā pārvērtāmies par labklājības valsti tieši pateicoties tirzniecībai. Šeit tika pieminēts, ka Ukrainā ir ļoti labvēlīga apstākļa lauksaimniecībai, un tomēr, kā jau es teicu, es ticu Eiropas Savienības lauksaimniecībai, jo Eiropas Savienības lauksaimnieki ir ļoti zinoši, prasmīgi, mums ir aug... tehnoloģijas izmantojams, un arī mūsu patērētāji vēlas veselīgus produktus, kuriem ir pietiekama kvalitāte. Protams, ja tiks noslēgts lauksaimniecības produktu līgums ar Ukrainu, tad mēs to izpildīsim, un tomēr prasības pret dzīvnieku turēšanu un augstnes aizsardzību, tad Ukraiņiem tiks izvirzītas tādas pašas, kādas tās ir Eiropas Savienībā. Runājot par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, tad Kā jau vairāki deputāti šeit pieminēja, man šie jautājumi ir ļoti tuvu sirdī. Taču zinu, ka tie ir viktīgi, ka tie ir svarīgi arī Eiropas patērētājiem. Vēlējos vēl piezīmēt, ka Eiropas parlaments pārāk bieži ir dalītās sajūtās par to. Tātad parlaments mm, ir viensprāts ar to, ka dzīvnieku aizsardzības jautājumi ir būvrādījuši arī vairāk likumdošanas akti, kurus mēs kopīgi esam pieņēmuši. Mans personīgais viedoklis, gan kā Zviedra, gan kā Zviedrijas valdības ministra viedoklis, ir tāds, ka ļoti augstie dzīvnieku aizsardzības kritēriji Eiropā ir kaut kas labs. Ikvienam lauksaimniekam un ikvienam iedzīvotājam Eiropā par to ir jājūtas lepnam. Bet, protams, ka Eh, tas ir arī konkurences jautājums. Un lauksaimniekiem nevienmēr tas patīk. Jau daudz reizes iepriekš esmu teicis, un es pats nāku no zemnieka ģimenes. Es jau to teicu savā ievadrunā, ka veselīgi dzīvnieki ir labāks gala produkts. Piemēram, laimīgas cūciņas ir ne tikai laimīgākas, tās arī ātrāk pieņemas svarā un līdz ar to viņām arī būs labāks gala produkts. Par banāniem. Banānu jautājums ir sarežģīts. Tajā ir iekļauti ļoti daudz dažādi partneri, tie ir ražotāji gan Latīņa Amerikā, gan citās trešajās valstīs, un ražotājiem ir kooperatīvi. Eiropas Savienības importa režīms banāniem vienmēr ir bijis uh, zināms strīdu sābols Pasaules tirniecības organizācijā, un tā tas ir bijis pār par 50 gadu. Bieži vien mēs eh, Pasaules tirniecības organizācijā dzirdam pārmetums, ka šis eksporta reži, importa režīms nav labvēlīgs. Es domāju, ka eh, beidzot mums to vajadzētu atrisināt. Mēs nevaram cīnīties un kauties ar vārdiem 15 gadus vai pat ilgāk. Protams, ka Eiropas Savienībai ir jāizveido tādi tirzniecības nosacījumi, kuri būtu par labu visiem, tātad tādi, kurus būtu pieņēmuši mēs un par kuriem mēs varētu būt lepni. Paldies, saka Erlansona kungs. Paldies, man tas ir bijis ārkārtīgi interesants pēcpusdienas posms. Es tiešām ceru, ka mēs ar jums vēl tiksimies. Paldies! Paldies! Bene, grazie a te, Eskil. Labi, paldies tev, Eskil. Mēs eh, acīm redzam, redzam, ka koplēmuma procedūra labi darbojas un ka padome ar parlamentu labi sadarbojas. Un tagad mums būs neliela pauze, un tad mēs atsāksim mūsu komitejas darbu. Es vienkārši gribēju pateikt paldies mūsu draugiem.